nevienu rakstisku deklarāciju. Es par to brīnos. Paldies! Paldies! Tālāk pārējām pie balsošanas. Vispirms balsosim par uh, Berešas kundzes ziņojumu, ar ko groza regulu 1927 šķērsvīt 2006 par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izveidi. Kas pār pret atturs pieņemts? Uh, likumdošanas rezolūcija personālais balsojums. Vote... Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un tā ir pieņemta. Nākamais punkts ir balsojums par sešiem rezolūciju projektiem par situāciju Palestīnā. Tad, tad balsojam par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret? Atturs? Izteikts vairākums pieņemts. Paldies! Nākamais punkts ir rezolūcijas uh, projekts, ko iesniegusi vidas komiteja par Rio plus 20 pasaules augstākā līmeņa sanāksmi. Sāksim ar ceturto punktu, kurš pār, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Balsošana beigusies. Un šis punkts pieņemts. Piektais punkts, 19. grozījums, balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturs noraidīts, otrā daļa atkrīt līdz ar to. Tālāk sastais punkts, trešais grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. Astotais punkts, mutiskais grozījums, ko iesniedz Slainenkungs, NV komitejas priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu izteikt precizējumu par astoto punktu, jo formulējums ir maldinošs. Tur ir vecajā tekstā teikts is concerned about the focus given to green economy. Tātad is concerned. Šķiet, ka šis formulējums izklausās negatīvi, bet tur vajadzētu būt concerning. Tātad attiecībā uz concerning, nevis is concerned. Mēs vēlamies zaļo ekonomiku tādēļ, es gribēju norādīt, ka šis grozījums ir pozitīvs. Vai ir kādi iebildumi, kolēģi? Iebildumu nav. Tad varam par to balsot, kurš pār, pret, atturas, pieņēmts. Tālāk 24. punkts, 16. grozījums, kurš pār, pret, atturas noraidīts. 25. punkts. Iebildumi, ja vēlties, pārbaudīsim elektroniski. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts, kolēģi ar izteiktu balsu vairākumu. 25. punkts pa daļām pirmā daļa, kurš par, pret, atturs, pieņemts otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts, trešā daļa par, trešā daļa par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski, trešā daļa, 25. punkts. Sākam balsot! The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 12. grozījums, kurš pār, pret, atturas, norādīts. 4. grozījums, kurš pār, pret, atturs norēdīts. Iebildumi pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. Pirmais grozījums 28. punktā pār pret, atturs pieņemts. 20. grozījums pār pret, atturs, norādīts. Tālāk 29. punktā dalītais balsojums pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts, otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski trešo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. punkts personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Piektais grozījums par pret, atturs norādīts. 38. punkts atsevišķais balsojums pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. 13. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Dabautis. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad sākotnējais teksts 39. punktā personāla balsojums. Vai bija par ātru? Vai tagad viss ir nobalsojuši? Tātad sākam balsot, beidzam balsot. Man šķiet, ka mums būs jābalso vēlreiz, jo uz ekrāna redzamais nevarētu būt patiesība. Tātad 39. punkts, sākotnējais teksts. Tātad sākam balsot. Sākotnējais teksts 39. punktā. Sākam balsot! Esiet pacietīgi, kolēģi. Tātad sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Sēstais grozījums 40. punktā. Par, pret, atturās, noraidīts. 40 punktā uh, atsevišķais balsojums pirmā daļa par pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa. Tātad 40. punktā. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums B, kas par pret atturās noraidīts. 24. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit septītais punkts atsevišķi trīs daļās. Pirmā daļa, kas par pret? At... Nesmu pārliecināts par to, kas notiek zāles kreisajā pusē. Vai jūs esat par vai pret? Tātad par pret, atturās, pieņemts otrā daļa par, pret pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa 47. punktā saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa. Kas par pret atturās? Šķiet, ka mums ir jāpārbauda elektroniski. Tātad trešā daļa, 47. punkts. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 23. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 50. punkts eh, divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās. Šķiet, ka pār, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par otro daļu. 50. punktā. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. par pret atturās. Mm. Es atvainojos, bet būs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. punkts divās daļās. Pirmā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 61. punkts par, pret, atturās, jāpārbauda elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts, 65. par, pret, atturās. Nu, es domāju, ka šoreiz varam droši teikt, ka tas ir noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 67. Um, par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 67. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturās pieņemts. 10. D par, pret, atturās noraidīts. 71. punktā mums ir atsevišķi balsojums pa daļām. Pirmā daļa ir personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. 15. grozījums, personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 80. punkts par pret, atturās, pieņemts, bet uh, es domāju tomēr, ka jūs vēlaties zināt, uh, kāds ir rezultāts. Tātad balsosim elektroniski. Sākam balsot par 80. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. punkts. 22. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 89. punkts personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. punkts atkal personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 96. punkts divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret atturās pieņemts. Otrā daļa. Par? Pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nepaguvāt. Labi, vēl varam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 18. kas par? Pret. Atturās noraidīts. Apsvērums kā divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidri pieņemts. Otrā daļa. Atkal pārsnāv balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Ar nelielu balsu pārsvaru, bet pieņemts. Un tagad balsojam par visu rezolūciju um, kopumā. Sākam balsot. Personāla balsojums tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Un skaidri pieņemts. Apsveic. Now we will vote on the motion. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda nākotni. Otrais grozījums. Kas pār? pret, atturās, noraidīts. Piektais grozījums sākotnējais teikts, kas par, pret, atturās, noraidīts. Sākotnējais teksts eh, ceturtajā punktā, kas pār, pret, atturās, pieņemts. Pirmais grozījums personā balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad septītais grozījums, kas pār? Pret atturās. Nesmu pārliecināts, kāds bija rezultāts, kas te centrā Tātad, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par visu rezolūciju kopumā. Kas par? pret atturās pieņemts. Apsveicu referentus un visbeidzot pēdējais balsojums šodien. Rezolūcijas priekšlikums, kur iesniedz Dafkungs un kolēģi saskaņā 90. Eh, pantu lūgums Eiropas Savienības tiesai sniegt atzinumu par protokolu, kas pievienots Eiropas Savienības un Marokas partneru attiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarei atbilstību līgumiem. Vispirms, pirms mēs balsojam vārds Dafa kungā. Priekšsēdētāji, rezolūcijas mēķis ir eh, iegūt atzinumu par protokolu no tiesas Un vienīgais mērķis šī gadījumā ir pārbaudīt, vai šis nolīgums atbilst ar līgumā noteiktajiem pienākumiem, ievēros starptautiskās tiesības. šis atzinums nekādā veidā nevar pārtraukt līdzinējo nolīgumu darbību, bet tas var radīt precedentu. Mūsu parlamentām ir skaidrs pienākums nodrošināt visu līgumu integritāti. Paldies! Paldies Dāfa kungam! Un tātad mēs balsojam par šo rezolūcijas priekšlikumu kopumā, personāla balsojumu, sākam balsot. Vai viss pagūna nobalsot? Beidzam balsot? Noraidīts. So we... Tas bija pēdējais punkts, par ko balsojām. Man joprojām ir daži paziņojami. Ir saņemts padoms paziņojums pirmajā lasījumā saistībā ar uh,